Witam ponownie. Kolejny punkt porządku. Paldies. Es e, atkal atsāku sanāksmi. Nākamais darba kārtības punkts - komisijas priekšādātāja vietnietes un Savienības augstās pārstāvs ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums par stāvokli bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas republikā. Un e, komisijas priekšādātāja vietnietes vārdā uzstāsies komisāra kungs.